ir pieprasījušas, lai tiktu atcelta imunitāte Viktoram Uspahkičam. Saskaņā ar 9. pantu, pirmo punktu mūsu reglamentā, šis jautājums tika iesniegts juridisko lietu komitejā. No EFDD,